Jā, prezident! Priekšstādātājs. Darf Sie bitten Platz zu nehmen? Lūdzu, ieņemiet vietas. Darf Sie bitten Platz? Lūdzu, ieņemiet vietas, dāmas un kungi. Vor den Abstimmungen hat Herr Diva Um eine kurze Bemerkung gebeten. Devis kungs lūdza iespēju īsi izteikties pirms balsojumiem. Lūdzu, Devis kungs. Thank you. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsādātāji. Of... Gribēju atsaukties uz reglamenta punktu un gribu vēlreiz jūs apsveikt ar lielisku pagājušā mēneša uzvaru pēc kampaņas, kuras laikā red, mana cieņa pret jums pieauga, un tāpēc, ka jūs cienu vēlos vērst jūs uzmanību uz to, ka savā ziņā es aiz, es kandidēju uz prezidenta amatu, cenšoties aizstāvēt 50. punktu, 3. apakšpunktu, kurā noteikts, ka priekšēdātājiem jābūt neitrālam, objektīvam. Priekšēdātājs drīkst uzstāties runās debatēs tikai, lai sniegtu kopsavilkumu vai atsauktos uz reglamentu un iedibinātu kārtību. Un es ceru priekšādātāji, e, citādi priekšādātājiem ir jāatstāja savs sēdeklis, jāatgriežas debešu zālē un tikai jāatgriežas priekšādātāja amatā um, pēc tam, kad debatas beigušās. Un gribu cerēt, ka 20. punktu trešais apakšpunkts tiks ievērtots arī nā, turpmāk un arī uh, Eh, jūs eh, vienādi attieksieties pret visiem, neskatoties vienalga no kādas grupas un kādas nacionalitātes eh, šie deputāti būtu. Paldies, tagad sāksim balsošanu. Sākam balsot. Pirmais ziņojums ir Zārjuša Vaļska kunga ziņojums. Viens vienīgs balsojums, kas par, lūdzu paceliet rokas. Kas pret? Kas atturas? Pieņemts. Nākošais ir Vatsona kunga ziņojums. Kas par Vatsona ziņojumu? Pret. Atturas. Pieņemts. Nākošais Regneres ziņojums. Šeit nepieciešams kvalificētais vairākums, kas par? Pret. Atturas pieņemts. Nākošais ir Ehrenhauser ziņojums, kas par pret atturas pieņemts. Speronīkungs lūdzu. Kad es teikšu, es gribētu pārbaudīt elektroniski balsojumu eh, par eh, Regner ziņojumu. Tā kā ir nepieciešamais kvalificētais vairākums tādēļ. Kolēģis Peronē, kungs, no nu, pirmkārt mēs noslēdzām balsojumu, un no otrkārt jūs tiešām varat būt droši, ka bija būtiski vairāk kolēģi par nekā kvalificētajā uh, um, nepieciešams. Ehrenhauser ziņojums par, pret, atturas, pieņemts. Nākošais Lēnas ziņojums, kas par, pret, atturas, pieņemts. Nākošais ir rezolūcijas priekšlikums par uzturvērtības norāžu sarakstu. Personāla balsojums. Zomers kundze vēlas izteikties, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Atļaujiet īsi izskaidrot, jo šeit ir neskaidrības par balsojumu, kā jābalso. Uh, Ja esat pret patērētāju maldināšanu ar reklāmas norādēm, tad vajadzētu priekšlikumam, ko izsaka NV komiteja, sekot, un NV priekšlikums ir uh, rezolūcija, uh, kas maldina patērētāju. Tas būtu, jā, uh, būtu jābalso sakot jā. Tas ir tikai skaidrojums, jo ir ļoti maldīgas lobiju uh, informācijas izsūtītas bijušas. Paldies! Tātad tas, kas ir pret, balso jā. Tātad sākam balsot. Plus, vot plus. Vot plus, plus. Vot, vot plus, please, vot plus. Plus. Ich schließe die Abstimmung. Beidzam balsot. Rezolūcija pieņemta 393 balsis par, tas ir kvalificētais vairākums. Nākošais ir balsojums par. Dāmas un kungi, lūdzu, esiet uzmanīgi. Būs ļoti nozīmīgs balsojums, un varbūt, ka jums tas ir interesanti. Tā tad būs balsojums par Eiropadomas 2012. gada 30. janvāra neoficiālā sanāksmes secinājumiem. Balsojam par kopējo tekstu sākumā rezolūcija, ko iesniegusi GUE. Kas par? Lūdzu, balsojam. Kas pret? Kas atturas? Noraidīts. Tagad balsojam par kopējo tekstu, kopēju rezolūciju, ko iesnieguši Tautas partija sociāldemokrāti, Aldi un uh, Zaļie. EFA. Personāla balsojums. Kas lūdzu sākam balsot? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 443 balsis par. Paldies. Nākošais ir balsojums rezolūcija priekšlikuma Irāna un tās kodolprogramma. Kopējais rezolūcija teksts piecas politiskās grupas iesniegušas pēc pirmā paragrāfa un trešā paragrāfa pirmā panta par, pret, atturas, Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. Man ir jāatvainojas, šeit izskatījās savādāk. Otrais grozījums, kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Grozījums numur 3 personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais ir. Grozījums numur 4. Arī šeit personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Nu tad lūdzu uh, pasteidzieties. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsojam uh, sastā, sastā paragrāfs pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa oriģināla tekstā ir mutiskais grozījums, to izteiks Prēdes kungs. Lūdzu, Prēdes kungs. Mēs mult, domnule președinte, în a doua parte. Paldies, priekšsēdētāji. Otrajā daļā Sastajā rindā mēs gribam only aizstāt ar mainly. Vakar es jau to teicu, ka mums ir nepieciešama ļoti stingra Eiropas Savienības nostājotiecībā uz Irānu. EPP nevēlas tikai tādas uh, vienkārši sankcijas. Lēmumu par sankcijām nav vienkārši pieņemt, bet attiecībā uz Irānu mums ir ļoti daudz pamats bažām, mums ir jābūt stingriem. Vai ir kāds, kas ir pret mutisko grozījumu? Nē. Tad ar mutisko grozījumu balsojam, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Jā, lūdzu. Tad pārbaudam, sākam balsot, kas lūdzu nospiediet uh, atbilstošās pogas, sākam balsot. Nu, vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais balsojums piektais grozījums, kas par? Pret. Atturas. Tas ir jāpārbauda. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums numur 6 personāla balsojums. Sākam balsot. Karas kungs nevar nobalsot, lūdzu tehniķi viņam palīdzēt. Beidzam balsot. Noraidīts. Nākošais ir noslēdzošais balsojums par tekstu kopumā šādā redakcijā, kas par pret atturas pieņemts. Atsevišķie politisko grupu rezolūciju projekti atkrīt. Tagad nākošais balsojums. Balsojums Fizas Aksjela par pret Eiropas dimensiju sportā. Man jānorāda ir uz to, ka praktiski par visiem grozījumiem ir pieprasīti personāla balsojumi. Nu, tā ir sporta dimensija. Nu, šoreiz sportiski jāspiež balsošanas pogas. Pirmais eh, grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paragrāfs 7. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Paragrāfs numur 10. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paragrāfs 22. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, man ir jājautā, vai mēs patiešām nevaram visus blokā nobalsot. Man uh, saka, ka tikai par 29 un 100. Tātad 29 un 100. un arī daži citi. Tad darīsim tā. Tā tad 29, 76 un 100. Par to balsosim atsevišķi un visu pārējo vienkārši blokā. Tā tad 29. 29. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 76. Pirmā daļa. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Un vēl uh, numur simts. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad par visiem pārējiem, nesaukšu tos atsevišķi, par visiem pārējiem balsojumu kopā. Jā, kas, kas vēlas izteikties, lūdzu? Pirms, jā. Lūdzu. Uh, thank you. I would... Paldies. Es vēlētos mēs pieturēties pie savā balsojuma attiecībā uz visiem atlikušiem grozījumiem. Was mache ich, wenn das äh, gewünscht wird? Das ist äh, gemäß der. Über die Reihenfolge. Über die Abstimmung der Reihen par balsojumu un par uh, balsojumu secību lemj priekšsēdētājs. Tas ir noteikts reglamentā. Un es pieņemu lēmumu, balsosim par visu blokā. Lūdzu atbalstu. Tātad par pārējiem paragrāfiem sākam balsot. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsojam par tekstu kopumā. Kas par? Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies Nākošais ir Iturgās Angulo ziņojums. Sākam balsot par grozījumu numuru 2 līdz 4. Kas par? Pret atturas pieņemts. Ceturtais paragrāfs pirmā daļa par. Pret atturas pieņemts Pieņemts. Otrā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Punkts par reglamentu. Lūdzu. Uh, thank you, President. Paldies, priekšādātāji šai parlamentā, tajā brīdī, kad tiek pieprasīti personāla balsojumi, e, vienalga, lai kur partija un kur grupa to arī nedarītu, mēs tomēr respektējam šādus lūgumus. Neskatoties uz to, protams, ka jūs esat jauns priekšādātājs šam parlamentam, patvaļīgi šādā veidā pieņemt lēmumu, atņemt pie, šo, šo prasību veikt personālu balsojumu ir vienkārši šausminoši, apkaunojoši. E, vienalga, kas jums rakstīts S&D balsošanas sarakstā, ir citas grupas šajā namā, kas vēlējās balsot citādāk, tā vai citādi par katru atsevišķu punktu. Un tāpēc es gribētu secinājumā teikt, Gribu noslēgumā teikt, ja man ir balsojums saraksts no manas grupas un mēs esam pieprasījuši parastās procedūras ietvaros atbilstīgi savlaicīgi personāla balsojumu, un ja mēs nepiekrītam balsot broka, blokā par grozījumiem, tā kā to dara citi kolēģi manā grupā, tad tāda procedūra ir arī jāvēr, jāievēro. Es domāju, ka jūs esat kļūdījies. Un es ceru, ka šis parlaments turpinās demokrātiskā veidā savu darbu nākotnē. Paldies, es sapratu. Jā, labi, paldies. Es sapratu, paldies. Tas bija personāla balsojums, kas tika pieprasīts. Personāla balsojums ir veikts. Mēs esam veikuši personāla balsojumu. Parlamenta pā, vai, lielāk vairākums uh, vēlējās balsot uh, blokā, un to es arī pieļāvu. Un tagad mēs uh, turpinam ar uh, itirgos Angula balsojumu, piektais paragrāfs pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais. 15. paragrāfs, ordināla teksts, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. paragrāfs, pirmā daļa, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudīsim. Jūs vēlaties pārbaudīt. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. paragrāfs pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 23. paragrāfs pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Personāla balsojums otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. paragrāfs orģinālais teksts arī šeit dalītais balsojums. Nē, nav viss uh, personāla balsojums par, pret, atturas, pieņemts. 34. pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts Pieņemts. Otrā daļa eh, ir personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais apsvērums E personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. F apsvērums, personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. AQ apsvērums divās daļās. Pirmā daļa, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudīsim. Jā, labi, sākam balsot par otro daļu AQ apsvērumā. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais AT apsvērums. Par, pret, atturs, pieņemts. apsvērums AX pirmā daļa, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsojums par tekstu kopumā. Personāla balsojums. Sākam balsot. Mm-hmm. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Etkins kungs lūdzu. Uh, Priekšādātāji. Es gribētu lūgt jums padomu attiecībā uz procedūru. Pirmām kārtām, protams, apsveicu, ka jūs sākāt balsošanu laikā un centāties darbu darīt ātri, esmu jums pateicīgs par to. Bet kā lai es paskaidroju gan administrācijai, gan saviem vēlētājiem to, ka tajā brīdī, kad mums priekšā ir piedāvāts virkne personāla balsojumu, par kuriem es gribēju balsot par pāris no tiem, bet pret citiem, uh, bet tā kā visi tika skatīti blokā, es nespēju izskatīt e, šos jautājumus, nevarēju balsot ne par, ne pret, un man bija jāturas. Kā lai es to paskaidroju saviem vēlētājiem? Un kā lai es to paskaidroju administrācijām tajā brīdī, kad mūs viņiem jāsaka, ka vēlējos balsot par, daž, par dažiem un pret citiem, un savukārt atturēties par vēl pārējiem? Okay. Atkins. Atkins kungs priekšsādātājs. Ja ir personāla balsojums, un tas ir prasīts, tad šie personāla balsojumi ir jāveic ats, katrs atsevišķi 161. pants 5. rindkopa reglamentā. Un parlaments var, viņam nav tas jādara, bet viņš var jautāt, vai tie. Uh, um, pap, grozījumi, kas ir papildinoši, vai par tiem var balsot blokā. Tas ir ļoti skaidrs, un es to izdarīju. Es jautāju, tas ir 161. paragrāfs 6. rindkopa, un es to nolasīšu. Uzklausiet. Prezidents var uh, tos grozījumus, kas ir papildinoši, uh, um, blokā likt balsot. Tā tad piektā rindkopa, un es uh, jautāju plenārsēdēji vai tas tā ir. Līdz ar to izpildīja reglamentu. Ja jūs domājat, ka visi šie grozījumi e, ir jābalso atsevišķi nevis blokā, pasakiet man to priekšstādātāju konferencē, un tad mēs balsosim par katru grozījumu atsevišķi. Man likās, ka jūs visi esat ieinteresēti efektīvā darbā, ja nē, nu tad varam arī savādāk darīt. Tagad turpinam. Bastos ziņojums, astotais paragrāfs, kas par pret atturas pieņemts. 15. pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Apsvērums kā dalītais balsojums pirmā daļa par pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Lūdzu. Uh, yes, President, it's a uh, machine. Iepriekš ja ir nestrādātie mašīnīti, nevar nobalsot, lūdzu, tehniķi atsūtiet. Tavāres kungs, nosūtīsim tehniķi pie jums. Jā, noslēdzošais balsojums ir personāla balsojums par balstu ziņojumu. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sveicu Bastas kungu. Lūdzu. Thank you. Um, in this... Paldies. Šai nākamajā balsojumā ir virkne tādu balsoju, ir virkne grozījumi. Un, protams, daudz grūtāk ir celt rokas, varbūt varam balsot par visiem blokā atkal. Tagad turpinam ar Nikolai ziņojumu. Ceturtais paragrāfs pirmā daļa par pret atturas pieņemts otrā daļa par pret atturas pieņemts. Ceturtais pirmā ievilce pirmā daļa par pret atturas pieņemts otrā daļa par pret atturas pieņemts Pieņemts. Nākošais ceturtais paragrāfs, otrā ievilce, hiperkatara, apojas, ingridite. Tātad ceturtais, trešais, otrā daļa. Otrā ievilce, otrā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais paragrāfs, trešā ievilds pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Paragrāfs 17, 4. gedanke. 17. 4. ievilds pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts pieņemts. 19. pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, 19. paragrāfs par, pret, atturas, pieņemts. 23. paragrāfs, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 30. paragrāfs, oriģinālais teksts par, pret, atturas, pieņemts. Tagad balsojam par tekstu kopumā, kas par, pret, atturas, pieņemts. Nākošais Noizarkunga ziņojums. 11. paragrāfs, pirmā daļa, kas par, pret, Apturas pieņemts. Ot, tā, otrā daļa par šajā paragrāfā par, pret, apturas pieņemts. 21. paragrāfs, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 26. paragrāfs Nē, pārbaudīsim vēl vienreiz 21. paragrāfs otrā daļa. Sākam balsot personāla balsojums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 28. paragrāfs pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas. Pārbaudīsim. 26. otrā daļa. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 35. paragrāfs par, pret, pieņemts. 37. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsojums par tekstu kopumā, kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. Sveicu. Nākošais Šmita kungu ziņojums gadu pārskats nodokļu jomā otrais Paragrāfs pirmā daļa par pret. Nu, tā bija anarhija, to neviens ne, nevarēja saprast. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot par otro daļu. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Astotais paragrāfs, kas par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim, jā, labi pārbaudām. Astotais paragrāfs, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais paragrāfs pirmā daļa, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Devītais paragrāfs otrā daļa par? Pret. Atturas. Pieņemts. Vienpadsmitais paragrāfs personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 50. paragrāfs pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Tagad balsojam par tekstu kopumā, kas par, pret, atturas, pieņemts. Tagad Švāba kungs ziņojums. ES konkurences politika šeit ir alternatīvais rezolūcijas priekšlikums. Tautas partija, sociāldemokrāta Aldi, EKR un Zaļie ir iesnieguši. Balsojam par to, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Paldies, līdz ar to balsojums ir noslēgts. Vielen Dank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 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ για την προσοχή σας. Lūdzu, kolēģi, pāris pieteikumu. Sākumā paziņoja, ka Grieķijas institūcijas ir paziņojušas, ka Mihāls Tremopolus tiks aizvietots ar Mikolas Hresoželos Šis lēmums stājas spēkā 2. februārī 2012. gadā. Sveicu jauno kolēģi un saskaņā ar trešo uh, paragrāfu, otro apakšpunktu uh, reglamentā ir noteikts, ka līdz uh, atbilstošam pieteikumam Hristogalas kungs uh, pārņem Tremopolas uh, kunga uh, darbību. Viņš uh, ir parakstījis atbilstošos pieteikums un var strādāt par pilntiesīgu deputātu. Pieteikums ir attiecībā uz to, ka nav nekādu pretrunu ar viņa darbību deputāta statusā. Tātad sirsnīgi sveicam jauno kolēģi. Nākošais jautājums. Tāpat esmu saņēmusi no Tautas partijas grupas un Sociālistu un Demokrātu grupas daļās grupas ECR, e, ALDE, GOE un EFD grupas Eh, informāciju par šādām kandidatūrām iecelšanai komitejās un delegācijās. Marija Badija Kučai Inta komitejā, viņa aizstās Emīlio Menendesu de Valle. Budžeta komitejā savukārt. Budžeta komitejā Lēžu Bokrašu vietā iecels Ričards Ashvorts. Envi komitejā Džūlijas Gerlings vietā iecelts Lajušs Pokrošs. Transporta komitejā iecelts Filips Bradburns, aizstājot Ričardu Černēckī. Reģija komitejā savukārt iecelts Ričards Černecki, aizstājot Filipu Bredbornu. Atvainojiet, priekšsādātāja Turcina. E, Reģi, Regi komitejā turklāt darbosies arī mūsu jaunais kolēģis Niko Krisogelas. Agrī komitejā iecelta Džūlija Gērlinga, aizstājot Ričardu Ašvortu. Kultūras komitejā savukārt aizstājot Marība Dīkučet iecelts Emilio Menendez de Valle. Delegācijā attiecībā ar attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī parlamentajā komitejā e- Eiropas Savienības un Īslandes e, parlamentārās sadarbības darbā, kā arī Eiropas ekonomiskās zonas parlamentārajā komitejā, iecāts Devids Kembels Bannermans, aizstājot Kamala kungu. delegācijā attiecībām ar Palestīnas pašpārvaldi. Patīto Salāto vietā iecelts Salvatore Tatarella. Savukārt, delegācijā attiecībā ar Irānu Patīto Salāto iecelts aizstājot Salvatore Tatarella. Delegācijā attiecībām ar Centrālamerikas valstīm iecelt Ines Kristīna Zuber delegācijām um, kopējā parlamentārajā komitejā starp ES un Meksiku iecauts Tadeusz Čimanskī. Eh, es atvainojos, Tadeusz Čimanskī vairs nav pilntiesīgs loceklis. Delegācijā parlamentārai sadarbībai ar Armēniju, Azerbaidžānu un Gruziju Jānisa Cukala savietā iekla, iecelts Džodžus Papastamkus. Savukārt delegācija attiecībām ar Austrāliju un Jaudzēlandi Cukalas kunds iecelts Džordžijas papastāmkus vietā. Delegācijā uz parlamentāro asamblēju AKK valstīm un ES iecelts Jačeks Olģerts Kurskis, aizstājot Orestu Rosī, kas tur darbojās pirms tam. Un visbeidzot, delegācijā uz parlamentāro asamblēju Eiro Latīņamerikas attiecībām Tadeuš Čimanski vairs nav pilntiesīgs loceklis. Tāpat arī saņēmusi esmu no padomes pirmā lasījuma nostāju un eh, komisijas priekšlikumu. Visi šie dokumenti tiks izpaz, izziņoti nākamās sanāksmes sākumā un tiks nodot parlamentam, lai parlaments sagatavo savu nostāju. Tātad, sākot no rītdienas, sāks termiņš, kas paredzēts parlamentam šo dokumentu apspriešanai. Tā ir Tā ir padomas nostāja attiecībā uz uh, regulu 1290 šķāsvī 2005 un regula 1234 šķāsvī 2007, kas attiecas uz pārtikas izdalīšanu visnabadzīgākajiem Eiropas Savienībā. Un līdz ar to tālāk pārējiem pie balsu skaidrojumiem. Vispirms došu vārdu Foksa kungam. Ashley Foks. Vai viņš ir zālē? Προχωρώ στον επόμενο αγορητή, η κυρία